Un tagad saskaņā darbs kārtību mēs pāriem pie kopīgām diskusijām attiecībā uz Horvātijas republikas iestāšanos Eiropas Savienībā. Svobodas kunga ziņojums par līgumu iestāšanos, līgums par Horvātijas republikas pievienošanos Eiropas Savienībai un arī tā paša referents Svobodas kunga ziņojums par Horvātijas pietiekumu dalībai Eiropas Savienībā. Lūdzu, vārds referentam Svobodas kungam uz četrām minūtēm. Danke, Frau Präsidentin. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Padomas priekšsēdētāji, komisāri, dārgie eh, Horvātijas viesi, dārgie kolēģi. Sveicu uh, visus sarunu dalībniekus un esmu gandarīts par, un aizkustināts par iespēju prezentēt savu ziņojumu Eiropas e, parlamenta apstiprināšanai attiecībā uz Horvātijas iestāšanos apstiprināšanu. Šis ceļš bija ļoti eh, tāls un saruna laikā man nācās e, tikties gan ar ministriem, gan ar citiem politiskiem darbiniekiem. Visi šie politiķi papildus savai politiskai nokrāsai e, parādīja, ka, cik nozīmīgi viņiem ir Eiropas Savienība un ka jāstrādā ir kopā iestādē Eiropas Savienībai. Manuprāt, viņi ir parādījuši reģionu pārējām valstīm ļoti labu piemēru. Katrā ziņā es gribu pateikties visiem ēnu referentiem, kur piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā. Mūsu sadarbība bija lieliska. Tāpat arī es vēlos pateikties komisāram Fīlem un Eiropas komisijai, kā arī e, padomēji. Un tikai pateicoties konsekventai politikai no Eiropas puses mums ir izdevies rast vienošanos ar Horvātijas politiķiem. Pateicoties viņiem, mums ir izdevies panākt to, lai Horvātija pieņem nepieciešamos reformu pasākumus, sadarbotos ar Hāgas kriminālu tiesu un intensificētu savas sarunas. Šeit ir runa par to, lai varētu raudzīties acīs pašiem, paši savai vēsturei un sakārtot pagātnes problēmas. Es to nesaku kā kritiku eh, Horvātijas. Eh, pašaizsardzībai, bet es to saku tāpēc, lai nosodotu tītu kara noziegumus, kas ir uh, ārkārtīgi nozīmīgi. Tāpat arī ir paveikts liels darbs, lai cīnītos pret korupciju. Un man, prāt, tāds fakts, ka bijušais priek, premjerministrs ir nodots tiesai, tas neapliecina, ka nav daudz korupcijas, bet apliecina to, ka Horvātijā pret cīņu pret korupciju izturs nopietni. Protams, tiesu reforma arī ir uzsākta, lieli soļi ir spērti, notiek uzraudzība, kas ir nozīmīga, jo komisija sekos pirms un pēc iestājas, kā reformas tiek turpinātas. E, tāpat integrācija tiem, kuri atgriežas Horvātijā, un es gribētu šajā sakarā pateikties visiem, kuriem pietika drosmes veikt kopīgus eh, pasākumus. Konkrēti, Vukovārs apmeklējums. Arī es apmeklēju Vukovāru dažas eh, nedēļas eh, pēc notikušiem faktiem. Es redzēju, ko var paveikt masīvs uzbrukums, ja to ir inicijējuši politiķi Tāpat arī es tikos Fukovārā ar cilvēkiem, kuri domāja par nākotni. Es apmeklēju skolu, kurā mācījās gan serbi, gan horvāti, un kā viņi ir gatavi runāt par nākotni. Ar viņiem man bija viena no vislabākajām diskusijām par Eiropu. Viņi ļoti labi zin, apzinās, kas ir Eiropa, lai gan pie mums uh, ir arī tādi, kuri to vairs nezina. Tāpat arī es redzēju Donavu, Vukovārā, kura ir upe, kai ir cilvēki jāvieno un nevis tie jānošķir. Priekšsēdētājs gribētu izmantot vēl divas minūtes. Šajā sakarā gribu sacīt, ka esmu pārliecināts, ka tieši šo pārdomu dēļ Horvātija paveiks visu, lai kalpotu kā piemērs citām reģionu valstīm un dotu iespēju tām pievienoties Eiropas Savienībai. Kaimiņa attiecība politika ir ļoti svarīga. Es gribētu vēlreiz pieminēt, ka esmu pateicīgs Horvātijai un Slovenijai un es gribētu uzteikt Slovānijas, pre, Slovenijas premjerministru, kuram izdevās uzsākt procesu, lai pārvarētu robežu strīdus. Horvātijas e, iestāja, manuprāt, ir viens no Eiropas vidošanas stūrap, e, stūrakmeņiem, un es domāju, ka arī tuvāko dienu laikā gan Serbija, gan Melnkalni varēs veikt tādus pasākums, kas apliecinās, ka pēc Horvātijas iestājas unifikācijas pasākumi turpināsies. Tāpat e, gribu norādīt, ka ekonomiskās problēmas nerodas eh, iestājoties jaunā valstīm, tāpēc es ceru, ka rīt būs plaša vienprātība par Horvātijas pievienošanos un ka tādā veidā mēs varēsim nosūtīt eh, cerību vēstījumu šajā pesimisma periodā. Uh, mums ir jāapzinās un jāparāda tas, ka mēs vēlamies kopīgi veidot šo Eiropu kopā ar Horvātiju un ka mēs to veidosim kopīgi un nosūtīsim spēcīgu vēstījumu tam, ka mēs šādai Horvātijai ticam. Paldies, Svobodas kungs! Jūs izmantojāt arī savas eh, divas minūtes eh, E, kas bija atvēlēts runas beigām, un dodu vārdu tagad e, ministru padomas pārstāvim. Priekšsēdētāji, komisāri, e, godējumie deputāti, izmantošu iespēju piedalīties šajās debatēs par procesu, kas pēc dažām dienām nobeigsies ar Horvātijas iestājas e, līgumu parakstīšanu, ar kuru šī valsts kļūs par 28. Eiropas Savienības dalību valsts. Tā ir pozitīva attīstība. Un mēs e, visi varam apsveikt Horvātiju par šī rezultāta sasniegšanu pēc ilgā saruna, e, saruna procesa. Un gribu izmantot šo iespēju, lai atkārtot vēlreiz, ka paplašināšanās politika ir viens no Eiropas Savienības vislielākajiem panākumiem. Eiropas integrācijai Eh, ar vienu no saviem prioritāriem mērķiem ir stiprināt mieru. Paplašināšanās ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai šādu mērķi sasniegtu. Šobrīd, kad Eiropa saskaras ar dažādiem izaicinājumiem, kurus mēs apspriedām pirms brīža, Horvātijas iestāja mums atgādina tos iemeslus, kāpēc Eiropieši ir izvēlējušies sadarboties Eiropas Savienībā. Uh, un tas ir ļoti nozīmīgi Eiropas integrācijai. Parlaments ir parādījis savu atbalstu Horvātijas iestājai visā procesa gaitā, un es gribu pateikties parlamentam par šo atbalstu. Es vēlos pasvītrot šodien to, ka viens no stūrakmeņiem paplašināšanās procesā ir eh, pašnopelnu princips, kandidāta pūliņi un noteikti nosacījumi, ko ir notiekusi Eiropas Savienība. Šie nosacījumi ir ārkārtīgi būtiski, lai nodrošinātu to, ka jaunā valsts ir gatava dalībai Eiropas Savienībā. Tiesniedz savu labumu, bet arī pienākumus, un pie, pienākumi palīdz nodrošināt to, ka visi pilsoņi pilnībā var izmantot eh, iestājas uh, E, sniegtās priekšrocības. Un tas attiec uz vispaplašināšanās politiku, un to es gribu pasvītrot vēlreiz. Tāpat ir vēl viena būtiskā e, procesa ticamības sastāvdaļa. Ja kandidāts izpilda e, iestājas kritērijus, arī Eiropas Savienība pilda savus solījumus ar nosacījumu, ka jūs e, un cerot to, ka jūs eh, pie, sniegsiet savu piekrišanu Horvātijas iestājai. Parakstīšana notiks nākamajā piekdienā Briselē. Un Kosors kundze varēs piedalīties kā novērotāja Eiropā sanāksmē. Un cerēsim, ka viņai varēs piedalīties optimistiskā un vienojošā Eiropadomas sēdē. Tāpat arī es vēlos pasvītro to, ka darbs pie Horvātijas e, iestājas vēl nav pabeigts. E, Eiropadomi jūnijā jau norādīja, ka Horvātijai jāturpina strādāt pie reformām, lai īstenotu pil, e, visas savus dalībvalsts pienākumus, sakot ar iestājas dienu un būs nepieciešams rūpīgi uzraudzīt šo procesu, it īpaši attiecībā uz pamatiesību un tiesu reformas jautājumiem, kā arī uz e, brīvības, tiesiskuma un drošības sadaļu. Tāpat arī ņem, mēs e, sekojam rūpīgi Horvātijas e, iestājas procesam un mēs turpināsim pilnībā informēt parlamentu par notikumu attīstību. Un, protams, neaizmirsīsim nākotni. Horvātijas iestāja ir ārkārtīgi nozīmīga visam reģionam. Tā ir ļoti pozitīva zīme un kā tāda arī jāskatā, lai palīdzētu nodrošināt mieru, samierinošanos, stabilitāti, kas ir balstīta uz labām kaimiņa attiecībām. Šis notikums, līguma parakstīšana, ir kā pamudinājums citām valstīm reģionā, lai varētu pieturēties pie šīm pašām vērtībām, samierināšanās ar kaimiņiem un lai parādītu pilnu apņēmību savā ceļā, lai īstenot iestājas kritērijus. Mēs ceram, ka šis 9. decembra notikums būs jauns, nozīmīgs brīdis, Eiropas Savienībai un Rietumu Balkānu dzīvē un ceļā uz reformām. Paldies! Lielas paldies, ministra kungs! Un tagad vārds kolēģiem, kas pārstāv dažādās uh, komitejas mūsu parlamentā, vispirms budžeta komitejas vārdā Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Vispirms vārds tik dots eh, komisāra kungam. Jums vārds, komisāra kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Šodien ir izšķirīgs brīdis. Jūs tiekat aicināti apstiprināt komisijas, eh, Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai, lai kļūtu par 28. dalībvalsti. Es priecājos par to, ka Horvātu kolēģi, kas mēnešiem un gadiem ilgi ir strādājuši kopā ar mums, šobrīd tiks pagodināti. Cienījamie deputāti, 12. oktobrī komisija jau ir devusi savu pozitīvu atzinumu, un es, es ceru, ka jūs rīt balsosiet par rezolūciju, kur sagatavojas uh, eh, Svabads kungs. Tas ļaus padomē pieņemt savu lēmumu par Horvātijas pievienošanos, lai eh, pievienošanās līgums varētu tikt parakstīts 9. decembrī. Jūsu balsojums ir balsojums par Horvātiju, balsojums par reģionu, balsojums par Eiropas Savienību. Vispirms tas ir balsojums par Horvātiju. Horvātija, kas atšķirs no tās valsts, kas iesniedz savu pieteikumu dalībā Eiropas Savienībā gandrīz pirms desmit gadiem. Uh, Šis paplašināšanās process ir bijis vērojams vairākās, vairākos veidos. Vispirms, um, Horvātija ir izdevies tikt galā ar iekšējo, uh, ar uh, ekonomisko krīzi, bet šajā laikā nevajadzētu atteikties no turpmākām ekonomiskajām reformām svarīgākais - demokrātiskie principi un pamatiesības tiek ievērots, un likuma vara ir tikusi nostiprināta ar vairāku reformu palīdzību. Tas viss ir smaga darba rezultāts, ko Horvātija ir paveikusi. Pēc eh, vienošanās par paplašināšanos Horvātija ir pirmā valsts, kas ir noslēgusi pirmsiestiešanās sarunas saskaņā ar eh, sarunu vešanas metodoloģiju, kas paredz sistemātisku um, atbilstības um, kontroli. Horvātija ir izpildījusi striktus priekšnoteikumus un tādējādi 1. jūlijā 2013. gadā varēs kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti. Īpaši loma pievērsta reformām tiesu jomā un ciņai pret Horvātiju. Tas viss parāda ievērojams rezultātus, uh, kas ir sasniegti uh, šajā valstī, proti, kā Horvātijas varas iestādes vēršas pret uh, korupciju, bet tas, tās nav beigas. Horvātijai tagad būs jāpierāda, ka tā ir um, gatava izpildīt savas apņemšanās. Sagatavošanās darbi turpināsies līdz pat iestājai, un šo sagatavošanās darbu izpilde būs galvenā prioritāte valdībai, kas tiks izveidota pēc decembrī notikušajām vēlēšanām. Es varu garantēt, ka komisija turpinās novērot eh, komis, eh, Horvātijas eh, apņemšanos un pienākumu izpildi visā ceļā līdz pat iestājai. Mēs turpināsim palīdzēt Horvātijā šajā sagatavošanās darba pēdējā fāzē. Komisija turpinās informēt arī Eiropas parlamentu, un es esmu jūs rīcībā, lai diskutētu par šiem jautājumiem. Priekšsēdētāji, šis ir arī balsojums par reģionu. Horvātijas progress ir parādījis ceļu citiem. Tas ir parādījis, ka ieguvums no Eiropas integrācijas ir rokas stiepiena attālumā. Šāda paplašināšanās ir dod milzīgu politisko, ekonomisko un cita veidu ieguvumu. Tas ir kā stabilitātes ēnkurs reģionālai sadarbībai. Paplašināšanās ir demokrātijas virzītājs spēks un arī likuma varas virzītājs spēks. No ekonomiskā viedokļa tas palīdz uzlabot um, dzīves eh, līmeni jaunajās dalībvalstīs. Paplašanāšanās nenozīmē tikai akī komunitēra izpildīšanu. Te ir runa arī par pārmaiņām sabiedrībā, par tādu vērtību pieņemšanu, uz kurām ir balstīta mūsu Eiropas Savienība. Šīs vērtības ir saistītas ar pamatiesībām, ar tiesu varu, taisnīgumu un drošību. Tāpēc mēs esam attīstījuši jaunu pieeju. Un nākotnes sarunās mēs piedāvāsim vispirms sarunas vest par šiem jautājumiem un noslēgt šīs sarunu iedaļas kā pēdējās. Priekšsēdētāji, mums nevajadzētu aizmirst, ka šis balsojums ir arī balsojums par Eiropas Savienību. Paplašināšanās ir mūsu strateģiskajās interesēs. Tas ir nepieciešams mūsu drošībai un mūsu labklājībai. Mūsu vērtību paplašināšana uz Rietumu uh, eh, Balkāniem uh, palīdz veidot politiskas reformas šajā reģionā. Integrācija iekšējā tirgu dot iegūmu mūsu eksportētājiem un tirgotājiem. Akī komunitēra uh, eh, pieņemšana palīdz izpildīt mūsu politiskos mēģus tādās jomās kā enerģētika, transports, vide un citās strateģiskās jomās. Paplašanāšanās politika ir mūsu efektīvākais instruments, lai mēs varētu atbalstīt šo reformu un pārejas procesu. Horvātijas pievienošanās tagad ir kļuvusi par realitāti, un tas norāda uz to, ka mūsu pieeja ir bijusi pareizā. Es noslēgumā vēlētos jums pateikties par sadarbību un atbalstu, jo bez tā Es šaubos, vai mums būtu izdevies nonākt tik tālu, cik esam nonākuši šodien līdz šim vēsturiskajam mirklim. Paldies! Lielas paldies komisāru kungam! Un tagad dažādo komiteju pārstāv vispirms vārds Ferma kungam uz vienu minūti. Cienījamie kolēģi! Horvātijas pievienošanās ir vēsturisks notikums. Un es ceru, ka citas Rietumvalkānu valstis sekos Horvātijas piemēram. Budžeta komiteja ir izvērtējusi ekonomiskos aspektus, kas saistīti ar Horvātijas pievienošanos. Tas viss novadīs pie budžeta palielināšanās, un Horvātijai būs jānostiprina savas kapacitātes pārvaldīt Eiropas Savienības līdzekļus efektīvi eh, gan reģionālā, gan nacionālā līmenī arī mazo un vidēju uzņēmumu līmenī, jo runa jau nav tikai par valsti. Mēs esam pārliecināti, ka šī valsts spēs tikt galā ar to. Tāpat kā tā spēs cīnīties pret korupciju, mēs esam pārliecināti arī, ka atbalsta palielināšana Horvātijai patiesībā nav papildus izdevumi, bet gan investīcijas um, demokrātiskas attīstības virzienā. Un no tā iegūs visa Eiropa. Tas ir jāpasaka pavisam skaidri, tāpēc ir jāpasaka laipni sveicam Horvātiju. Paldies! Paldies, cienījamie kolēģi, un tagad Konstitucionālo lietu komitejas vārdā um, vārds Traskovs kungam uz vienu minūti. Šis ir priecīgs mirklis, ka šādos grūtos apstākļos mēs varam turpināt ar paplašināšanos, kas um, bieži vien ir saistīta ar nepieciešamām izmaiņām, kas dod mums nepieciešamo potenciālu arī izaugsmēji. Es vēlētos dalīties um, domās um, proti uh, Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai un protokolu, kurus pieprasa Īrija un Čehija, ir balstīti uz citiem pantiem, uz 49 un 48, un līdz ar to tie nevar tikt iestrādāti vienotajā aktā. Taču jebkāda saikne starp e, šiem diviem procesiem nevar nekādā veidā atlikt pievienošanās procesu, tāpēc ir jādod pozitīvs signāls. Un mūsu horvātu draugiem, kas ir pavisam tuvu galamērķim, es vēlētos teikt veiksmi. Paldies! Paldies, un tagad uzstāsies runātāja politisko grupu vārdā, vispirms EPP grupas vārdā Posāta kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Jau vairāk nekā 30 gadus mēs atbalstam Horvātiju. Savulaik kā jauns uh, asistents 80. gados es piedalījos procesā, kur ietvaros pirmie Horvātijas pārstāvji ieradās šeit Strasbūrā, lai informētu mūs par Horvātijas tautas vēlmi kļūt brīvai un pievienoties mums. Mēs esam piedzīvojuši demokrātisku procesu pirmajās brīvajās vēlēšanās, kas notika 1990. gadā, un mēs varējām vērst uzmanību uz to, ka ir nepieciešams vest sarunas ar Belgradu par miermīlīgu pāreju, proti uh, par um, bijušās Dienvidslāvijas pārējus konfederālu valsti, uz to bija gatava arī Horvātija. Taču uh, savulaik šīs sarunas neveicās tik labi, kā mēs varējām iedomāties, un 92. gadā beidzot Eiropas parlamentam izdevās uh, panākt to, ka tā balss tiek sadzirdēta. Pēc tam tika atzīta Horvātijas neatkarība. Kopš tā laika Horvātija ir īstenojusi reformas ceļā uz Eiropas Savienību. Un tā ir valsts, Centrāla Eiropas valsts, kas noteikti ir gatava tā noteikti ir viena no vislabāk sagatavotajām valstīm iestājai Eiropas Savienībā. Un es vēlētos pateikties Svobodas kungam, jo mēs kopā ar pārējiem referentiem un ēnu referentiem esam spējuši gadu gaitā panākt to, ka tiek nojaukt visi šķēršļi Horvātijas ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Šī valsts savulaik tika bloķēta ceļā uz pievienošanos Eiropas Savienībai. Pats eh, pirmstiesāšanās process jau tā ir bijis pietiekami sarežģīts, bet eh, tika uzlikt par pienākumu dažādi um, šķēršļi, un Horvātijai izdevās ar tiem tikt galā ļoti drosmīgi, un tāpēc es jau šobrīd priecājos par to brīdi, kad Eiropas parlaments sveiks novērotājus Horvātijas pārstāvis, jo tas viss dos jaunu impulsu Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies, Paselt kungs, tagad sociāla demokrāta vārdā Viģēņina kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Esmu pārliecināts, ka pašreizējā. Ja sēde būtu daudz svinīgāka, ja debate būtu koncentrēta uz ekonomiskiem, fiskāliem jautājumiem, eh, ar kuriem saskars Eiropas Savienība. Es vēlos sacīt pat, jā. Horvātijas pilsoņi būtu dzirdējuši kolēģi sacīto, viņi vēlreiz pārdomātu, vai viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Bet Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai ir nozīmīga valstī un Eiropas Savienībai kopumā. Es domāju, ka un ticu, ka Horvātija iestājas Eiropas Savienībā ļoti nozīmīgā brīdī. Tādā, kas liktu mums, eh, mēs varētu uzskatīt, ka Eiropas Savienības situācija nav tik nelādzīga, kā dažiem liekas, ka tā turpina darboties. Es gribu sacīt arī to, ko sacīja vēl cits kandidātu valsts pārstāvis. Jūs nezināt, kā ir e, strādāt ārpus Eiropas Savienības un saskarties ar šo krīzi. Es domāju, ka Eiropas Savienība parādīs savu pozitīvo attieksmi attiecībā uz iestāju, tieši tāpat kā to jau paveic ārlietu komiteju, un esmu pārliecināts, ka Horvātijas pienākums būtu sadarboties ar dalībvalstīm. Mēs ceram, ka ratifikācijas grafiks eh, netiks pārkāpts, un Horvātija varēs pievienoties Eiropas Savienībai, kā tā bija plānojusi. Svoboda, Esmu gandarīts, ka Svobods kungs sociāldemokrāta pārstāvis eh, sagatavojis lielisku ziņojumu un palīdzējis Horvātijai sasniegt eh, sa mērķus. Gribu pasvītrot to, ka ļoti svarīga ir pilsoņu dalība, un mēs ceram, ka referendums eh, būs ar augstu dalību un rezultāts būs pozitīvs. Šeit es domāju referendumu, kas notiks Horvātijā. Gribu atsaukties tagad uz Poseltkungu sacīto tīko. Horvātija ir jā īsteno augstas prasības, taču tā ir nav nepieciešams monitoringa mehānisms, kā Bulgārijai un Rumānijai. Vēl veiksim Horvātijai. Paldies! Un um, tagad Alde grupas vārdā Lojokungs. Gospod komisār, spoštovani gostie, iz Hrvaške na tribuni. Cienījamie Horvātijas viesi, mēs esam ārkārtīgi pagodināti ar to, ka esat šovakar ieradušies. Šī ir diena ļoti svarīga gan jums, gan mums. Horvātijai ir nācies gaidīt ļoti ilgu laiku, lai sagaidītu šo brīdi un būs vēl eh, neviens, viens vienīgs pasākums tuvākajās eh, nedēļās. Esmu pārliecināts, ka Horvātijai varbūt ir nācies maksāt dārgāk par dalību Eiropas Savienībā nekā citām valstīm, kas pēdējos gados ir pievienojusies Eiropas Savienībai un es domāju, viedokļi nevienmēr ir objektīvi. Uzskati ir nevienmēr objektīvi par uh, Horvātiju. Daudz uzskata, ka Horvātija zināmā mērā vainojama kara darbībā, kas notika Balkānos tā vietā, lai uzskatītu, ka tā faktiski bija šīs agresijas upuris. Šodien Horvātijai ir nākotne Eiropā, un tas, protams, ir uh, radīs lielāku kohēziju. Tas ir ļoti liels sasniegums īpaši tādai valstī, kura mm, ir pārdzīvojusi ļoti nemierīgu vēsturi. Taču Horvātija ir gājusi uz kopējo mērķi un ir to sasniegusi. Tādēļ es varu tikai piekrist tiem, kas tik tas, ko sacīja Fūles kungs attiecībā uz minoritāšu aizsardzību cilvēktiesībām, kur Horvātijai vēl būs jāpiestrādā, bet tās ir problēmas, ar ko saskars visa Eiropas Savienība, ne tikai Horvātija vien. Un vēlos teikt laipni lūgta Horvātija, un mēs tiešām eh, ļoti vēlamies jūs redzēt kā 28. dalību valsti. Paldies! Un tālāk Tanokungam vārds. Eh, es pavadīju vasaras brīvdienas Horvātijā un redzēju to, kāds ir sociālais progress un labklājība šajā valstī. Un viņi jau ir pabeiguši visas sarunu sādaļas, un ir lieliski, ka Horvātija beidzot kļūst par 28. dalību valsti. Tā ir veikusi sarežģītu reformu uh, ceļu, tā ir apcietinājusi, piemēram, vienu no saviem premjerministriem par korupciju, un tas tiešām parāda, ka tā pilda attiecīgi izvirzītos kritērijus. Cīņa pret organizēto noziedzību nav vienkārša. Horvātijai ir, protams, jāsadarbojas ar starptautisko Hāgas tiesu un jāatstāja pagātnē konflikti un melnā savas vēstures daļa. Horvātijas pievienošanās uh, protams, radīs zināmas problēmas attiecībā uz darba spēka migrāciju eh, visā Eiropas Savienībā, kas, protams, apdraudēs publiskos resursus atsevišķās valstīs, kā piemēram manā valstī Lielbritānijā. Bet eh, izrādās, ka šīs bāžas nav eh, īstenībā attaisnotas. Uh, Diemžēl Balkānu kriminālu uh, eh, elementi gan varēs brīvi pārvietoties. Šī ir otra bijusi šās Dienvidslāvijas valsts pēc Slovēnijas, un es ceru, kā arī pārie kaimiņi, kā Melnkalne un tā tālāk, Tā ir valsts, ar kuru uh, ir nelielas robežu domstarpības Horvātijai, un ceru, ka arī Maķedonija e, atvērs uh, iestāšanās sarunas. Un īstenībā šī situācija nav pilnīgi skaidra un joprojām, ka e, no, tajās norit reformas, un Horvātija, mm, ka tā kļūs par Eiropas Savienības dalību valsti, kad notiks referendums, kad tas tiks raf, ratificēts, e, tad Horvātijai nāksies e, palīdzēt saviem bijušajiem ienaidniekiem, īpaši Serbijai, iestāties Eiropas Savienībā. Paldies! Tālāk Lunāčeka kungam vārds pon, uh, poselt kungs, vai jūs kaut ko vēlties pateikt, tie, kaut ko jautāt? Tāna no kungs, vai pieņemat jautājumu no poselt kunga? Mikrofons eh, runātājam. Jā, man bija prieks uzklausīt, ko sacīja Tānaka kungs, taču vai Jūs zināt, ka bez tā premjerministra, kas tika iesēdināts par korupciju, Horvātija nebūtu tik tālu tikus ekonomiskā ziņā, tā kā viņš ir pelnījis taisnīgu tiesu. Protams, nekādas priekšrocības vai kaut ko tam līdzīgu, bet tikai taisnīgi tiesa. Tanuk, eh, kungs. Es negribētu to tagad komentēt, bet es arī atzīstu, ka uh, eh, taisnīgi tiesa ir pelnījis katrs. Protams, es saprotu, ka šis politiķis ir ļoti darba spējīgs, taču ja viņš ir vainīgs eh, š, apsūdzībās korupcijā, viņam vieta ir cietumā, bet, protams, ka ne jau šim parlamentam tas jālem, bet gan tiesai. Paldies, Tānoka kungs. Un tālāk došu vārdu Lunāček Bakas kundzei. Komisāra kungs priekšsēdētāji, šis ir labas dienas Horvātijai un Eiropai. Un īsnībā mēs šodien nemaz tik daudz labas ziņas nesaņemam, tā kā mums vajadzētu priecāties eh, par kaut ko pozitīvu, kas notiek, prot, par Horvātijas pievienošanos ēst vēršoties pie Horvātijas tautas un Horvātijas valdības. Zaļo grupas vārdā es vēlētos apsveikt viņus par to, ko viņi ir paveikuši. Šis process ir um, ilgs vairāk kā desmit gadus, taču tas vēl nav beidzies, jo būs nepieciešams cīnīties pret korupciju, veikt reformas tiesu sistēmā. Uh, un aizsargāt eh, mazākumtautības. Un visas eh, šīs jomas, protams, ir prioritāras. Eh, tautas partijas grupa vēlas pavisam atteikties no kritikas par to, kā splitā tika apkarota apkarots geju un lesbiešu gājiens, bet mēs nedrīkstam uh, vairot uh, visādus aizspriedumus un ir jāpārliecinās par to, ka komisija nākotnē problēmas sauks īstajos vārdos, ka tās parādīsies, un mēs ceram, ka pilsoniskā sabiedrība arī iesaistīsies reformās un monitoringa procesā. Tie būs uh, uzdevumi, kas būs jāpaveic nāko, nākamajai valdībai. Uh, Un uh, es domāju, ka ir īstais brīdis šajā Rietumu Balkāniem virzīties uz Eiropas pusi. Paldies! Haģie Georgiju kungs nākamais lūdzu. Goja grupas vārdās. Posēlt kungs vēlreiz vēlaties izteikties. Lūdzu, Poseltkungs. Tikai jaunā jautājums Lunāčeks kundzē, vai jūs esat izlasījusi eh, tautas partijas eh, tekstu? Protams, ka mēs 14. punktā nosodām vardarbību, taču mēs esam pret to, ka valdība tiek apsūdzēta. Uh, Mēs, protams, nosodām vārdarbību, bet šī gadījumā tā nebija valdības vaina. Lunačeks kundze, lūdzu atbildiet. Jā, Pauls Eltkungs, es, protams, izlasīju tekstu. Mēs šeit neiestājāmies nevienā ne otrā pusē, bet cilvēki splitā netika aizsargāti, kā tas pienācās. Atsevi Gorgiju kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādētāji. Mēs kā goja grupā esam gandarīti par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Mēs eh, dzīvojam periodā, kad uzticība Eiropas Savienībai ir krietni viena satricināta, un šāda iestāja parāda to, ka vēl pastāv uzticēšanās Eiropas Savienībai un ka visi kopā mēs varam paveikt vairāk. Mēs esam optimisti un mēs uzskatām, ka. Uh, Horvātijas iestāja eh, neies roku rokā ar eiro uh, sabrukumu. Iestājas perspektīva ir devusi iespēju Horvātijai ieviest programmas, īstenot programmas dažādās jomās. Un mēs eh, esam gandarīti pār uh, eh, Eh, panākt to bēgļu atgriešanās jomā, cīņā pret diskrimināciju un samierināšanās jomā ar kaimiņu valstīm. Un papildus tam mums ir rūpīgi jāizturas pret ekonomiskajām un sociālajām problēmām, ar kurām saskars Horvātijas iedzīvotāji, piemēram, bezdarbs, nabadzība un atsevišķi pamatiesību pārkāpumi priekšlikums liberālai politikai padarīs eh, iedzīvotāju situāciju vēl sarežģītāk, tāpēc mums ir jāatbalsta noturīga attīstība pateicoties sociālās aizsardzības sistēmas modernizācijai ar um, Eh, tādiem pasākumiem, kas palīdz cīnīties pret bezdarbu, kas palīdz uzlabot veselības aprūpi, izglītību un eh, mājokļu jautājumus. Paldies, Faradži jautājums. Eh, kungs nākošais runātājs. Es gribētu, lai notiek īstas nacionālas debatas un godīga kampaņa. Eiropas Savienība dara visu, lai uh, piekukuļotu politiski, politisko elitu Horvātijā. Un Eiropas Savienība jau ir iztērējusi pār par 320 miljoniem, kas ir tā saucamā pirms iestāšanās palīdzība. Miljons eiro ir izdota par uh, dažādām reklāmas un propagandas kampaņām. Nu, tas ir diezgan gudri, ka uh, augst apmaksātas darba vietas ir piešķirtas Eiropas parlamentā un komisijā Horvātiem, lai parādītu, cik bagāta būs vadošā šķīra, ja viņi iestāsies Eiropas Savienībā un e, viņi ir sakāruši e, Eiropas karogus uz visām svarīgākajām ēkām Horvātijā. Bet bijušie komunisti tur joprojām ir, viņiem joprojām ir vara, un viņi visi personīgi kļūs ļoti pagāti, ja Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā. Un ir vēl kas bīstamāks tajā visā. Nav brīvas preces Horvātijā nav nacionālo debašu, tas vispār nenotiek. Cēna, kas tiek piedāvāta Ja kāds varētu atrast kādu rakstu uh, Horvātijas laikrakstos, kas rakstītu pretiestāšanos Eiropas Savienībā, es tam samaksātu 10 tūkstošus eiro, bet mēs jau iepriekš esam redzējuši Eiropas Savienību likomies līdzīgi. Taču Horvātijā tas notiek uh, visekstremālākajā veidā, kādu esmu jebkad redzējis. Uh, Horvātija jau tūkstos gadus ir meklējusi neatkarību. 20 gadus neatkarību viņi bauda. Viņi izkļuva no politiskā eksperimenta zem nosaukuma Dienvidslāvija, un viņi tagad atkal balso par iestāšanos jaunā Jugoslāvijā, un viņi tiešām cer pēdējos mēnešos, bet eh, es domāju, ka diez vai viņi būs ieguvēji. Paldies, Farāģis kungs! Bronskungs nākamais. Paldies, ir pagājuši 20 gadus, kopš Horvātija paziņoja savu neatkarību. Un e, tā, tas bija referendums, kuru atbalstīja 95%. Daudzi ir miruši un ievainoti aizsargājot uh, savas valsts intereses, un ir traģiski, ka šobrīd Horvātija gatavojas uh, pamest un atteikties no savas neatkarības iestājoties Eiropas Savienībā, jo viņiem ir jāievieš sociālais liberālisms, ieviešot ESAKI un jāizdod eh, Hāgas tiesai eh, savi bijušie vadoņi. Eh, bez tam valdības nevarēs aizstāvēt savu cilvēku darba vietas un darījums tiks parakstīts pirms referenduma. Un tas rāda, ka Tā ir necieņa pret Horvātijas tautu, īpaši tiem, kas gāja bojā cīņās par neatkarību. Un es domāju, ka publiskie fondi ir nepat, neatbilstoši izlietoti, eh, lai izvērstu propagandu un uzpirktu referenduma rezultāts. Referendums ir plika formalitāte. Ja būs eh, negatīvs balsojums, protams, var organizēt referendumus vienam otram galā, kamēr tiek panākta Eiropas Savienībai vēlamā atbilde. Tāda lūk ir Eiropas Savienība. Paldies! Tālāk Kāras kungs. Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, lēmumu pieņemšanas process parāda, ka Šis ir labas dienas Horvātijai un arī Eiropas Savienībai. Eiropas Savienībai kā projektam, kas apvieno kontinentu un pārvar Eiropas sadalītību. Tas ir miera, brīvības un atbildības projekts. Projekts, kurā visi atbalsta viens otru, nevis cīnās viens pret otru. Par spīti izaicinājumiem un krīzē, ar ko mums jācīnās, paplašināšanās process nav vēl noslēdzies. Mums vajadzētu padziļināt integrāciju gan ekonomiskajā, gan sociālajā ziņā. Mums gan Eiropas Savienībā, gan Horvātijā nevajadzētu ieslīgt pašapmierinātībā, bet vajadzētu turpināt reformas gan Eiropas Savienībā, gan Horvātijā. Ir iespējas veikt dažādas uzlabojumus, piemēram, cīņā pret korupciju, kā arī aizstāvot cilvēku pamatiesības un brīvības. Mēs no Svobodas kunga, Lunačekas kundzes un Posēlt kungiem uh, eh, dzirdējām uh, atšķirīgus viedokļus, un jāsaka, ka Austrija ir atbalstījusi Horvātijas neatkarību jau no paša sākuma. Mums kulturāli un vēsturiski ir daudz kā kopīga. Un mēs apsveicam faktu, ka šis fakts ir noslēdzies veiksmīgi un ceram, ka rītdien uh, izskanēs skaidrs jā balsojumā un laipni lūgta Horvātija. Un kopā mēs varam radīt jaunu stimulu Eiropas Savienības tālākai attīstībai. Un uh, es domāju, ka nākotne Rietumbalkāniem iekrāsojas ļoti pozitīvi. Paldies, Karas kungs! Un nākamais, uh, nākamā Fajonas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Atbalstīt Horvātiju. Tas nozīmē dot spēcīgu signālu par spīti grūtajiem laikiem, kuros mēs dzīvojam šobrīd. Es ceru, ka turmāko mēnešu laikā mums būs pozitīvs signāls, ko nosūtīt Rietumbalkānu valstīm. Horvātijas pievienošanās ir labs piemērs pārējām reģionu valstīm jo īpaši, lai palīdzētu atrisināt konfliktus šo valstu starpā un lai atjaunotu savstarpējo uzticēšanos. Līgums starp uh, Sloveniju un Horvātiju bija lielisks risinājums. Horvātijai bija jāizteno ļoti daudz reformu, tā skaitā uh, reformas cīņai pret, nozi pret uh, korupciju, bet šis sprints vēl nav noslēdzies. Un Es domāju, ka to apzinās arī politiķi, vai drīzāk viņi bieži vien to neapzinās. Viņi draud apdraudēt šo līdzsvaru turpmākajās vēlēšanās. Slovenijā tika organizēts referendums, un um, tā rezultī, rezultāti bija pozitīvi, atbalstot Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībā. Es ceru, ka līdzīgs rezultāts Mēs sagaidīsim arī Horvātijā un priecājos šeit pavisam drīz sveikt Horvātu kolēģus. Paldies! Un tagad vārds eh, Salavrakus kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Svobats kungs ir nopietnas cilvēks, un viņš ir sagatavojis eh, ļoti eh, saprātīgu ziņojumu. Ir jāuzsver tas, ka Horvātija ir spērus milzīgs soļus cīnoties ar problēmām, ar kurām tā saskārās. Tā arī veiksmīgi tikusi galā ar šķēršļiem, un es ceru, ka tā turpinās reformas tikpat intensīvi kā līdz šim. Reformas, lai nodrošinātu pamatiesības, lai cīnītos pret korupciju, lai cīnītos uh, pret citām problēmām. Pretēji pārējām valstīm, kas ir kandidāti šajā reģionā, Horvātijai ir izdevies spērt milzīgus soļus uz priekšu. Es ceru, ka Horvātijas pievienošanās dos jaunu iedvesmu Eiropas Savienībai un tāpat arī Rietumbalkānu valstīm. Es vēlos izmantot šo iespēju un sveikt Horvātiju Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Ho Kovačkungs, kas šķiet nav zālē, tāpēc vārds uh, Hokmar kungam uz divām minūtēm. Runātājs nav ieslēdzis mikrofonu. Priekšsēdētājs vēlētos pateikties referentam. Es vēlētos sveikt Horvātiju. Nav dzirdams, tūk, nav dzirdams runātājs zālē. Tā ir sava veida sabotāža, saka Hokmēkungs. Kad mums rīt būs iespēja balsot par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai, tas būs veids, kā paust um, atbalstu Eiropas uh, sa sadarbības spēkam. Ļoti žēl, ka Faraģis kungs vairs nav zālē. Viņam acīm redzot ir iebildumi pret Horvātijas iestāšanos bet runa ir par signālu par to, ka Eiropas Savienībai un Horvātijai ir vērtības, kas ir daudz pievilcīgākas nekā Faraģkunga idejas. Un tas arī uzsver to, ka krīzes apstākļos mēs esam spējīgi īstenot um, pārsteidzošus centienus, proti paplašināšanos. Mēs esam novērojuši, ka tas novad pie stabils sabiedrības, un Horvātijai būs jāspēr vēl viens solis, lai padarītu Eiropu labāku. Horvātijā sabiedrība ir kļuvusi labāka, un pievienojoties Eiropas Savienībai, Horvātijas pilsoņiem būs tādas pašas iespējas kā visiem pārējiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas padarīs Eiropu labāku, bet tas dos arī lielākas iespējas mums visiem - horvātiem, zviedriem, austriešiem un visiem pārējiem, kas piedalās šajā brīnišķīgajā projektā. Rīt mēs uzsvērsim Eiropas Savienības spēku krīzes apstākļos, un es domāju, ka tas uzsver arī to, ka mums ir pamats optimismam, un mums ir uh, iespēja dot signālu pārējām Rietume Balkānu valstīm par to, ka, ja tās īsteno reformas, mēs visi, mums visiem ir kopīga uh, demokrātija, miers un atvērta sabiedrība. Paldies! Paldies! Tagad vārds nākamajai runātāju uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Vēlu novēlēt, vēlos novēlēt labu veiksmi Horvātiem pēc ļoti ilgā darba. Tas ir ļoti veiksmīgs solis un šis vēstījums ir tāds, kā Eiropas Savienība uz, ir gatava uzņemt Horvātiju atvērtām durvīm. Un es to vēlos norādīt tāpēc, ka esam apņēmušies no savas puses strādāt, lai atbalstītu Horvātiju. Esam atbalstījuši to gan sarunu laikā, gan arī atbalst, esam gatavi atbalstīt turpmāk. Tomēr ir citi pienākumi, kas ir jāizteno pirms iestājas. Un vēlos to sacīt, kā tādas valsts pārstāvis, kas kur arī nesen ir pievienojusies Eiropas Savienībai. Ir svarīgi veicināt labas kaimiņa attiecības un eh, tikt galā ar nacionalistiskām jūtām. Pēc eh, pārciestiem kāriem, pēc ekonomiskām krīzēm mūsu vērtības var tikt eh, pieņemts tad, ja politiķi un valdība veicina un izplata šīs vērtības, tajā pašā laikā informēt sabiedrību par tiesībām un pienākumiem, kas nāk līdz dalību Eiropas Savienībai. Es apsveicu Horvātijas iestāju. Nākošais runātājs Kasparī. Kasparī nav zālē, tāpēc es dodu vārdu Pēteris kungam uz vienu minūti. Madam, uh, merci, madame, Paldies, priekšsēdētājs godājumie kolēģi. Hrvaška je dokaz, da je mogoče z ustrajnim. Es vēlētos apsveikt Horvātiju sakarā ar līgumu parakstīšanu un sarunu pabeigšanu. Tas parāda, ka Eiropas integrācijas process turpinās. Horvātija ir jau otrā bijušās Dienvidslāvijas valsts, kas iestājas Eiropas Savienībā. Un es ceru, ka tādajādi mēs varēsim turpināt um, procesu ar citām Eiropas dienvidu austrumu valstīm, lai veidot mieru un sadarbību šajā reģionā, kas ir nozīmīgi Eiropai. Kasparīkungs ir ienācis zālē, un es dodu viņam vārdu uz minūti, kā tas bija tikko paredzēts. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Paldies, priekšsēdētāji, par uh, iespēju izteikties. Pilnībā piekrītu iepriekšējo runātāju sacītam. Ich denke, gerade in den letzten Monaten wurden viele Verbesserungen erreicht. Horvātija ir valsts, kas ir ļoti rūpīgi gatavojusies iestāties Eiropas Savienībai, un es gribētu pateikties Eiropas komisijai un mūsu hortu, horvātu partneriem par viņu pieliktajiem pūliņiem. Eiropas Savienībā mums ir ļoti skaidri noteikumi un e, nosacījumi, kas ir jāizpilda e, dalību valstī un kandidātu valstī. E, Taču, jāsaka, mēs uzņemsim valsti, kur simtprocentīgi notikumus, noteikums neizpilda. Protams, es negribētu jebkādā veidā defavorizēt Horvātijas salīdzinājumu ar citām valstīm. Tomēr es gribētu, lai nākotnē, nākotnes iestāju sakarā būtu eh, vienlīdzība tiesībās un nevis vienlīdzība tiesību nesamībā. Šobrīd Eiropā Mums ir lieliski noteikumi Eiropā, taču tie nevienmēr tiek ievēroti, un es gribētu, lai tas tiktu ievērots turpmāk. Paldies, ka Kasparīkungs. Tagad, kolēģi, mēs esam nonākuši pie brīvā mikrofona, vairāk kolēģi ir lūgušies pieizteikties. Es varēšu dot vārdu tikai sešiem runātājiem. Nikolās Šika kungs pirmais lūdzu ievērojiet sev atvēlēto minūti, lai visi seši varētu izteikties, un nevis tikai pieci. Lūdzu, viena minūte jums. Runātājs nav klāts. Nikolās Šika kungs. No. Lipon. Δεν τον βλέπω. Η κυρία Ρότοβα. Ναι, ρέτζε βίνιο σε ζουζάλα Ρόιτοβ σκόντζε βίεν μινούτε. Kolegové, uzspiešné završení přístupových jednání. Paldies, priekšsēdētāji. Apsveic Horvātiju ar veiksmīgo sarunu pabeigšanu. Horvātija ir labs piemērs citām reģionu valstīm un arī garantija stabilitātei Rietumu Balkānos. Esmu ļoti E, gandrīt par labajām attiecībām ar Horvātiju un e, Čehijas republiku. Un diemžēl jistoty českých občanů ani Benešovy dekrety ne... Čechijas republika Chorvatsko bylo přijato co nejdříve. Brdu... Čehijas pilsoņi vēlas, lai Horvātija iestātos maksimāli drīz Eiropas Savienībā, un paldies komisāram Fīliem par pūliņiem. Paldies, bet lūdzu, nepārsniedziet sev atvēlēto vienu minūti, kā sīnīkungs vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šī Horvātijas iestāja ir slikta ziņa eiroskeptiķiem. Grib apsveikt Horvātijas pilsoņus tāpat, kā to darīja Polijas prezidentūra. Mums visiem ir jālepojas ar šo Eiropas Savienības sasniegumu, pateicoties taiskaitā Hanesam Svobodam un 9. decembrī. Mums vajadzēs nodot tālāk olimpisko lāpu, un es domāju, ka šis datums Horvātija ir tāds, kas ir iestājas vērts, un Eiropas Savienība ir labi nopelnījusi sev jaunu dalību valsti. Mums ir jāatbalsta šī iestāja, un es vēlētos lūgt Polijas prezidentūrai, komisijai un padomēji, lai pēc eh, Horvātijas tik teica ir arī Meltkalni un eh, Serbija. Paldies priekšsēdētāji, nākošā runātāja tīkā. Mēs apsveicam Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Mūsuprāt, tas būs nozīmīgs devums, lai varētu īstenot Lisabonas stratēģiju Donavai. Mēs zinām, ka Horvātija ar Vāciju ir atbildīgas par sesto virzienu bio daudz, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, kopā ar Virtenbergu viņa atbildīgi par astoto asi e, uzņēmumu konkrētu spēju. Un tādējādi būs iespēja sniegt savu atbalstu Transeiropas tīkla attīstībai, jo Horvātija ir ļoti nozīmīga loma, lai paplašinātu Eiropas transporta infrastruktūru un lai to uh, papildinātu ar infrastruktūru Balkānu reģionā. Paldies, Obermajer kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Pēc um, vairākiem birokrātiskiem šķēršļiem šīs sarunas ar Horvātiju ir veiksmīgi noslēgušās. Mēs varam apsveikt Horvātiju, jo daudz kas ir paveikts. Tiesu reforma, uh, piemēram, bet Horvātijai noteikti būs jāturpina domāt par nākamajiem soļiem, piemēram, atteikšanos no atomenerģijas un Kriško atomreaktoru slēgšanas. Ir jādomā arī par to, kā cīnīties pret uh, korupciju. Arī konkurētspēja ir viens no jautājumiem, kas palicis atvērts. Komisija ir pieprasījusi no Horvātijas diezgan daudz, varbūt pat vairāk kā no citām kandidātu valstīm. Attiecībā pret eh, citām valstīm varbūt pieeja ir bijusi daudz labvēlīgāka, un tas arī šajā kontekstā ir jāatcerās. Paldies! Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētāji! Rītdienas balsojums par atbalstu Horvātijas iestājai Eiropas Savienībā ir ļoti e, svarīgs punkts. Tas nostiprinās Eiropas Savienību un arī uzticību tai. Pievienošanās process ir veicinājis Horvātijas pārveidošanos. Un esmu pārliecināts, ka Horvātija kļūs par patiesu demokrātisku valsti, ka tas nodrošinās stabilitāti un demokrātiju reģionā. Horvātija pārstāv Eiropas vērtības, un tagad mums ir jādomā par citām valstīm. Mums ir jāatbalstās centienos iestāties Eiropas Savienībā. Horvātijas veiksmes stāsts. Tam ir jābūt kā piemēram, kas palīdzēs iesaistīt arī citas valstis. Un sveicu Horvātiju, Paldies, un tagad pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt mēs um, saskaramies ar vienu no sarežģītākajiem brīžiem vēsturē. Tāpēc es priecājos par to, ka padome un komisija turpināja atbalstīt Horvātijas pievienošanos arī šajos grūtajos laikos. Vienota Eiropa nevar tikt pabeigt bez Rietumbalkānu valstu integrācijas. Un ar šo valstu pievienošanos ir eh, skaidrs, ka ir jāatrisina problēmas, eh, kas saistītas ar nacionālajām minoritātēm Eiropas Savienībā. Mums ir jāķers pie šīs problēmas risināšanas. Rietumu Balkānu integrācija nevar tikt pabeigta bez šīs problēmas atrisināšanas. Uh, Es esmu pārliecināts, ka Horvātija izpildīs savus pirms iestāšanās dotos solījumus attiecībā arī uz nacionālajām minoritātēm. Paldies! Liels paldies! Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Tagad vārds komisāram. Much, uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie parlamenta deputāti. Liels paldies par šīm debatēm, kas bija vismā ļoti pozitīvas un iedvesmojošas, un man tiešām ir palīdzoši jūsu plaši sniegtais atbalsts. Un es ceru, ka rītdien tas arī tiks nodemonstrēts izšķirošajā balsojumā. Paldies arī par rosinājumu un iedrošinājumu Horvātijai m, mm, iet tālāk reformu ceļu Un jāsaka, Horvātija tiešām ir uh, izmantojusi visus uh, stimulus, kas tai ir uh, bijuši pieejami iestājas procesā un ir tiešām uh, sagatavojusies iestājai. Valdībai pilnīga sagatavošanās, protams, bija absolūta prioritāte pirms uh, vēlēšanām, un es gribētu uzsvērt šo punktu īpaši. Nekādi izņēmumi eh, netiks eh, pieļauti mm, Horvātijai. Viss, eh, par ko mēs esam vienojušies, būs jāpilda. Un visam ir jābūt tiešām gatavam līdz iestāšanās brīdim. Atļaujiet apliecināt, ka uh, Ratifikācijas process būs atsevišķs process, kas balstās uz 49. Eiropas līguma pantu. No komisijas puses es apliecinu savu apņemšanos turpināt ciešu sadarbību ar Horvātiju un esmu pārliecināts, eh, ka arī parlaments tuvākajos mēnešos tiks eh, attiecīgi informēts par Horvātijas progresu. Paplišanāšanās politika ir atspoguļojums Eiropas pilsoņu centieniem panākt vienotu Eiropu. Un Mēs esam mācījušies no Horvātijas iestāšanās procesa, ka grūts darbs atmaksājas. Un tas, protams, atbalsta uh, mūsu paplašināšanās politiku un ticību. Tā, paldies! Uh, liels paldies, komisāra kungs, un tālāk došu vārdu Dovgēleviča kungam padomas vārdā. Paldies priekšsēdētāja komisāri, cienījamie deputāti. Es vēlētos sveikt Horvātijas eh, delegāciju. Es un eh, galveno sarunu vedēju vēlos viņu īpaši apsveikt, personīgi apsveikt par uh, milzīgo darbu, ko viņš ir veicis tuvāko gadu laikā. Un varbūt tā jokojot, es varu sacīt, ka tad, Jūs drīz vien ar Horvātijas iestāšanos pieradīsiet vairāk izzināt dažādus slāviskus uzvārdu kā Dovik Gelovičs, un varbūt tas kļūs vieglāk. Vēlos koncentrēties uz kaut ko citu. Es vēlos teikt, ka es ļoti labi atceros, ka šis parlaments eh, balsoja 2003. gadā par desmit dalībvalstu pievienošanos. Es ļoti labi atceros debates kas ek kas eh, šajās valstīs izvērsās eh, pirms referendumiem, un ne tikai manā valstī, Polijā. Es redzēju uh, tur milzumu daudz eiroskeptiskas muļķības par to, ka tiks zaudēta nacionāla identitāte, ka notiks kaut kāda ekonomiskā uh, bābele, beigsies kristietība, beigsies vēl viskaut kas. Nu, pastieties šobrīd uz Poliju, uz Čehiju. Uh, uz citām uh, valstī, kā Baltijas valsts, paskatieties, uh, cik uh, mēs esam pavirzījušies priekš Eiropas Savienībā, paskatieties, cik ļoti veiksmīgi ir bijusi paplašanāšanās, īpaši pēdējais uh, paplašanāšanās vilnis. Un Tādēļ Horvātijā debatas, es ceru tiešām būs debatas, kas balstīties uz faktiem, ka tā būs kampaņa, kas būs balstīta uz reālām problēmām un problēmu jautājumiem, kas ir jārisina. Un neatkārtosies šīs pašas eh, bezjēdzīgās diskusijas, kas nenoveda nekur un kas balstījās uz aizspriedumiem un mītiem un ir ļoti tālu no patiesās realitātes. Es ceru, ka balsojums būs pozitīvs rīt, un es pasakos Svobods kungam, galvenam referentam, un par eh, visu to darbu, kas ir ieguldīts, kā arī Horvātijai par uh, ieguldīto darbu. Un es ļoti ceru, ka šajos grūtajos laikos uh, mēs visi spēsim uh, nodot tālāk šo dinamiku, šo pozitīvo vēstījumu un optimismu, uh, kas, kam vajadzētu sekot Horvātijas iestājiem. Paldies! Paldies! Paldies arī Svobodas kungam par ziņojumu, un mēs ar nepacietību gaidām